Okay, colleagues, good afternoon. Let us start. Labu pēcpusdienu visiem sāksim sanāksmi. Šīs sanāksmes mērķis, protams, ir dibināt jauno komitejas prezidēju. Pirmām kārtām ievēlēsim priekšādātāju un tad vicepriekšādātājs. Pirms to darām, gribu jums nolasīt deputāta aizstājēju sarakstus. Tos, kas aizstāja pilntiesīgos deputātus, tātad Tautas partijā Mikulačeka kungs aizstās Ne, viņu aizstās Pēterls kungs. Un Adaktusona kungu aizstās priekšādātāja kundze sev mm, vaicā, kurš aizstās Adaktusona kungu. Tāda nu kāds no tautas patīs varot varbūt par to informēt. EKR grupas gadījumā Karskī kungu aizstās Tanuka kungs. Tanuka kungs ir klāta. Aldē Gorensen kungu aizstās Šākes kundze. Varbūt skatos nepareizajā virzienā, bet kur ir Alde grupa? Labi. Bet arī šākas kundzes neradu šeit telpā, šķiet, ka viņi ir vēl ceļā. Goja grupā jūs arī varētu pastāstīt, kas saistās Iglesijas Turionu kungu, kurš nav klāt. Jūs teicāt, ka viņš tik saistīts, bet nesam saņēmuši vārdu. Beržjā kundze, varbūt jūs zināt? Jā, tā būs Marija Abiols, kas to darīs. Labi, paldies. Un kā ar zaļajiem? Buhnera kungu aizsnāks Argentīnī kundze. Vai ir vēl kādas izmaiņas? Skatos uz tautas partiju. Kas aizstās? Nebūs aizstājēji. Labi. Nu tad balsosim. Mums ir nepieciešams kvorums. Tas ir apmēram astoņi deputāti. Tātad kvorums ir nodrošināts lieliski. Un tagad lūkšu jūs izvirzīt kandidātus komitejas priekšādētājiem, bet tam Havita kungs izteiksies pirmais S un D grupa. Paldies! Lai arī tas ir tikai pavisam formāli, es tomēr gribu teikt, ka man ir ārkārtīgi liels prieks izvirzīt Helēnu Valenciānu. Ne tik vien viņai ir lieliska, uh, būs lieliska kā apakškomitejas priekšādātā, bet mēs arī mīs sēni draugi un kolēģi, un es esmu bieži ar viņu strādājis kopā. Es aktīvi esmu darbojies šeit, aktīvi darbojos kā koordinātors. Viņa, viņa laikā no 99. gada līdz pat nākamajā sasaukuma beigām strādāja šeit, pēc tam viņa iegriezās Nacionālajā parlamentā Spānijā, kur viņa pārstāvēja sociālistus ārlietu komitejā. Uh, Nu, un tagad viņa ir atgriezusies pie mums šeit uz Eiropas parlamentu. Viņas skaisme, dedzīgums, viņas godprātība attiecībā uz cilvēktiesībām tiešām ir kaut kas tāds, ko apšaubīt nedrīkstētu neviens. Un es tiešām domāju un paļaujos, ka viņš jau komiteju vadīs godīgā, visus ietvarošā veidā, un es patiešām no sirds iesaku viņu šīs komitejas priekšādātājas amatam. Thank you. Paldies. Un te gribu vaicāt Valenciānu kundzei, vai viņa piekrīt šai iz kandidatūras izvirzīšanai. Yes, I do. Thank you. Jā, jā, paldies. Nu tad vaicāšu, vai ir vēl kādas kandidatūras. Oh, I... Ja nē, un šķiet, ka es nevienu arī neredzu, tad gribu uzdot jums vēl kādus jautājumus. Jūs esat pilntiesīgi šīs komitejas deputāti, vai ne tā? Un jūs esat atbilstīgi izpildījis arī finanšu interešu deklarāciju, vai ne tā? Jā. Jūs mājat ar galvu, piekrītot, sakot, ka jā. Nu tad tādā gadījumā es domāju, ka mēs varam ievēl, ievēlēt Valenciāno kundzi ar aklamāciju. Un līdz ar to, protams, jums jānāk šurp un jāpārņem sēdes vadība. Pues muchísimas gracias. Es un gran. Liels paldies! Liels paldies par šo godu. Tā tiešām ir um, milzīgi lieliski iespēja būt šīs komitejas priekšādātājai un strādāt kopā ar jums visiem. Protams, tā ir arī atbildība pieņemu to ar pazemību un patiešām ceru, ka mums izdosies labi sastrādāties. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varam būt vienprātīgi tā, lai šīs komitejas darba rezultāti būtu tie paši labākie. Tādā veidā mēs varēsim aizstāvēt cilvēktiesības. Es domāju, ka mums ir tāda īpaša vieta parlamenta organigrammā kā apakškomitejai. Bet tiem visi, kas esam klāt, mums visiem taču ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums darāms, tas mums priekšā, mums ir jāaizstāv cilvēku tiesības. Uh, jānodrošina to respektēšana, un tā, tas pilnīgi noteikti ir viens no Eiropas politiku degpunktiem, jebkurā gadījumā, jebkurā jomā tas iet pāri robežām, un tāpēc ir arī svarīgi, lai mēs paskatāmies arī paši uz sevi, uz savām valstīm, domājam par to, kā labāk uzlabot darbu, mums jārāda paraugs citiem, jāstrādā kopā, plecu pie pleca, politisko grupu robežas vairs neievērojiet, un mums tāpat laikā darbs, protams, jākoordinē arī citām parlamentu komitejām, ar tā mums jāsastrādājas, lai šis cilvēktiesību aspekts tiktu iestrādāts visos elementos, un tādējādi mēs varam palīdzēt visiem, kas pasaulē tiek vajāti. Ar prieku sadarbošos ar jums turpmākā, turpmākos gadus. Manas durvis jums vienmēr ir atvērtas vienmēr esmu gatava tāpat arī uzklausīt jūsu idejas un priekšlikumus pa telefonu. Eh, vienmēr tās ar prieku uztvēršu un gribu teikt paldies arī sekretariātam eh, par paveikto darbu šīs komitejas ietvaros, bet nu atgriezīsimies tagad pie darba kārtības, tātad mums ir jāievērē vice priekšādātāja komitejā. Pirmais vice priekšādātājs gribētu lūgt politiskās grupas izvirzīt kandidātu. Pani Przewodnicząca, najpierw chciałem Paldies priekšēdētāji. Pirmām kārtām gribu jūs apsveikt ar ievēlēšanu šajā amatā. Tautas partijas vārdā. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs samats, ļoti atbildīgs samats vadīt šo cilvēktiesību apakškomiteju Eiropas parlamentā. Mēs, protams, saprotam, ka tā ir milzīga atbildība šī, šīs komitejas loma ar vien vēršas plašumā, it īpaši pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, tautas partijas vārdā esam izvirzījuši kandidātu pirmā vicepriekšādātāja amatam. Vēlamies izvirzīt Kristianu Predu. Viņš iepriekšējā sasaukumā ļoti aktīvi darbojās ar cilvēktiesību jautājumiem. Viņš ir tautas partijas pārstāvis Rumānijas delegācijā un domāju, ka viņš tiešām būs lielisks, atbilstīgs kandidāts, viņam ir vajadzīgā pieredze, vajadzīgās prasmes. Tieši šajā jomā paldies. Domāju, ka tas būs ļoti liederīgi komitejai. Zīmās grāfijas. Liels paldies priekšādātāji turpina. Predes kungs, raugos uz jums. Vai piekrītat tam, ka jūsu kandidatūra tiek izvirzīta šim amatam? un jūs taču esat pilntiesīgs deputāts šai komitē, vai ne tā? Vai esat arī aizpildījis atbilstīgos dokumentus, finanšu deklarācijas un tā tālāk? Jā, lieliski. Vai ir vēl kāda kandidatūra? Pirmā vicepriekšādātāja patam? Nē. Nu tad tādā gadījumā ierosinu ievēlēt Predes kungu ar aklamāciju. Adelante entonces. Lūdzu, nāciet un pievienojieties mums šeit man uz podiuma. tenemos a nuestro Paldies! Nu tad, lūk, pirmais vicepriekšādātājs ir ievēlēts, bet, nu, otrais vecāja politiskajām grupām, vai tās ir izvirzījuši kandidātus. Sí. Madam Chair. Priekšādātāji. Apsveicu jūs ar ievēlēšanu šajā matā. Ar nepacitību gaidām iespēju sadarboties ar jums. Vēlamies izvirzīt no ALDE grupas Mauro Barandianu. Barandiaranu. Viņš darbojās ārlietu jautājumos, viņš bija savas partijas pārstāvs un, manuprāt, ļoti, mūsuprāt, ļoti atbildīgs kandidāts turpmākajiem gadiem šim uh, amatam. Aicinu kolēģis atbalstīt Mauro Barandirianu Fernando. Gracias, Paldies! Mauras kungs. Vai jūs esat pilntiesīgs šīs komitejas loceklis? Vai jums ir aizpildīti visi attiecīgie dokumenti? Vai vēlaties darboties prezijā? Ļoti labi. Nu, tad tādā gadījumā apsveicu jūs. Ja nav citu kandidātu, divēlēsim jūs ar aklamāciju. cumplimentada la elección del segundo. Lielas paldies, apsveicam jūs ar ievēlēšanu otrā vietas priekšādātāja amatā. Tad trešais, atkal skatos uz politiskajām grupām, vai jūs neizvirdītu savu kandidātu. E, pani Przewodnicząca, chciałbym zaproponować. Priekšādātāja, paldies. Tautas partijas e, vārdā grib izvirzīt kandidātu trešā priekšādātāja vietnieka amatam un tas ir Lāšlo Tokešs. Viņš ir no Ungārijas delegācijas. Arī viņš darbojās šajā apakškomitejā iepriekšējā sasaukumā. Viņš bija koordinātors tautas partijas, eh, no tautas partijas grupas, un pirms tam Viņš ļoti daudz strādāja cilvēktiesību jomā, cīnoties par demokrātiju Rumānijā. Viņš pats ir no Transilvānijas eh, reģiona, un mēs taču zinām, cik ļoti plašas politiskas pārmaiņas skārušas Rumāniju tieši šajā reģionā. Viņš šajos procesos piedalījās, un, manuprāt, eh, nu, tas liecina viņam par labu, tas kalpo kā rekomendācija, lai jūs varētu atbalstīt viņa kandidatūru, kandidatūru ievēlēšanai šajā amatā. Paldies, turpin priekšādātāji. Tokeškungs, vai jūs esat pilntiesīgs šīs komitejas loceklis? Jā esat aizpildījis dokumentus, jā, un vai vēlaties darboties prezidijā, pilnīgi noteikti. Lieliski, ja citu kandidātu nav, tad ievēlēsim Tokešu kungu ar aklamāciju. Bueno, cumplimentada la lei. Apsveicu jūs ar ievēlēšanu šajā amatā. Lūk, nu mums ir jau trīs priekšādātā vietnieki. Vēršos tagad pie politiskajām grupām, lai tās nāk klajā ar kandidātiem ceturtajam priekšādātā vietniekam šim amatam. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies priekšādātāji. Ar lielu prieku, saka Sargentīnī kundze. Es ierosinu jūs, Barbaru Lohbīleri, kā kandidātu ceturtajam eh, priekšādāta vietnieka kandidātu amatam. Es domāju, ka man nav ar jums jāiepazīstina, visi jūs ļoti labi pazīst, un vienkārši jūs turpat vien eh, varēs atgriezties Lohbīreles kundze atkal uz podiuma. Barbara, vai jūs esat pilntiesīga um, komitejas locekla, vai esat izpildījis dokumentus, vai vēlaties darboties prezidijā? Jā. Ja. Lieliski. Ja nav citu kandidātu, tad ievēlēsim Barbaru Lohbīleru ar aklamāciju. Bueno, eh, kolēģi. Labi, priekšsādātā turpina. Godētie kolēģi. Nu tad vēl nedaudz informācijas pirmām kārtām, runājot par sanāksmu grafiku. Centīsimies rīkot prezidiju un koordinātoru sanāksmu Strasbūrā nākamnedēļ šajā sanāksmē mēs vienosimies par galīgo kalendāru versiju, tad galīgo sanāksmu grafiku mūsu komitēja. Tam, protams, jābūt saskaņotam ar tiem jautājumiem, ko risinām. Pirmām kārtām mums būs jānolēm, par ko vēlamies runāt, un tad lepsim arī par to, kad tas notiks. Un tā tad Skatīsimies, kad varam tikties Strasburā. Nākamnedēļ informēsim koordinātors prezidija dalībniekus un tad ierosināsim sanāksmu grafika projektu un arī darba kārtību, kas tad pirm, būtu apspriežama pirmajās pāris sanāksmēs. Kas attiec uz valodu nodrošinājumu, par to arī runāsim prezidijā un koordinātoru sanāksmē, jo jāsaka, šobrīd tas vēl nav pavisam skaidrs. Lūk, tik daudz informācijas no manas puses, to vēl gribēju jums pastāstīt. Un, attiecīgi, šo informāciju nosūtīsim jums turpmākajās divās nedēļās. Vai kāds vēl vēlējās izteikties? Ričard, lūdzu. Pavisam īsas atvainojos, kad kal izsekos, bet kā iepriekšējā sasaukuma deputāts. Uh, Mm, un arī citas grupas pārstāvis gribu tomēr teikt Barbarai Lohpīlē paldies par lielisko veidu, kādā viņa iepriekšējā sasaukumā vadīja šo komiteju, un lieliski, ka viņa tagad ir ceturtā vicepriekšādātāja, viņa jums varēs dot daudz atbalsta. Es zinu, ka tas tā parasti nav, ka mēs viena partija iesaka otra, otras partijas kandidātu, bet mēs tiešām viņu atbalstam no visas sirds un domājam, ka ļoti labu darbu paveiks mūsu arī turpmāk. Uh, just to add my, my gribēju tikai pievienot savu balsi Ričard teiktajam. Es varbūt esmu viens, mēs ar viņu esam visilgāk strādājušai komitejā, šķiet, mēs bijām vicepriekšādātāji pirms kādiem astoņiem gadiem šķiet. Un mēs abi eh, ļoti labi to visu atceramies. Arī es gribu apsveikt Lokbīleru un, protams, arī visus citus vicepriekšādātājus un priekšādātāju tāpat arī vēlēšanu šajā amatā Mēs, protams, mums šeit nav vicepriekšādātā kā grupa, bet, protams, ka mēs par šo grupas darbību interesējamies. Es šeit darbošos, uh, kā aizstājas, un Lokbīlers kundze bija lieliski, lieliski priekšādātāji, lai arī mēs esam no ļoti atšķirīgām politiskajām zemēm. Thank you. Ja chciałbym się przyłączyć do tych życzeń, które składam na. Es arī gribu, tāpat kā mani kolēģi, vēlēt mūsu jaunajiem ievēlētajiem priekšādātājiem, vicepriekšādātājiem veiksmi darbā. Domāju, ka ir ārkārtīgi laba tā prakse, lūk, šādi teikt apsveikumu vārdus jaunajiem darboņiem. Tāpat laikā gribu teikt paldies tiem kolēģiem, kas darbojās šajos amatos iepriekšējā sasaukumā. Paldies arī Barbarai Lohbīlerē. Es biju pirmais vicepriekšādātājs iepriekšējā sasaukumā. E, un patiešām e, gribu teikt, ka bija lieliski kopā ar viņu strādāt. Paldies viņai vēlreiz. Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo, entonces. Jā, labi. Nu šķiet, ka esam labi pastrādājuši šo pēcpusdienu. Paldies visiem! par atsaucību. Un ceru, ka tieši tādā pašā sadarbības garā mums izdosies darboties visu nākamo sasaukumu. Paldies!